pakalpojumu sniegšanas pienākumiem, kad eh, eh, šādi pakalpojumi, kas iepriekš bija pa brīvu, tiek tagad tiks sniegti par paaugstinātu maksu. Paldies! Degāsts. Paldies, Prendergastes kundzei! Nākamais darba kārtības punkts ir Bredburna ziņojums par reģionālajām lidostām un gaisa satiksmes pakalpojumiem. Tas ir 2011. gada mm, dokuments un došu vārdu vispirms referentam. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Uh, Uh, Liels paldies, priekšsēdētāji. Es ar lielu gandarījumu jūs iepazīstināšu ar manu pašiniciatīvas uh, ziņojumu par reģionālajām lidostām Eiropas Savienībā par šo lidostu nozīmi mūsu pilsoņiem. Uh, Uh, nedrīkst ignorēt tās priekšrocības, ko reģionālajās lidostas uh, varētu dot. Tās ir ļoti svarīgas reģionu uh, ekonomikas attīstībai un dzīvot spējai. Ir, tie ir nepieciešami, lai gludi darbotos iekšējais tirgus, tiek pārvadāti pasažieri un preces. Uh, tiek stiprināta partnerība, stimulēta to reģionu ekonomika, kur šīs lidostas pastāv. Aviācija tomēr ir nozare, kur peļņas līmenis ir neliels. Valstu parādu krīze ir mainījusi reģionālo lidostu finansēšanas noteikumus, un tādēļ ir nepieciešams labāk definēt šo lidostu lomu ekonomikā un jāuzskata šīs lidostas par neatņemamu transeiropas tīklu sastāvdaļu, nevis kaut ko perifēru. Ir jāsavieno reģionālās lidostas ar transporta tirgiem, eh, tīkliem un jāizmanto dažādas transporta veidus eh, tai pašā laikā arī izmantojot multimodālās biļetes. Jāicina komisija pātrināt darbs pie Cezara un vienotās Eiropas debesīm, jo šie pasākumi palīdzētu nodrošināt ievērojams ietaupījumus. Reģionālās lidostas netiek pilnībā izmantotas un tai pašā laikā dažas lielās uh, lidostas ir pārslogotas. Mazo lidostu izmantošana palīdzētu samazināt sastrēgumus un uzlabot ekonomisko efektivitāti. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tādiem reģioniem, kur no tirgus ir izspiesti cenu dēļ un uh, līdz ar to pilsoņiem ir mazākas iespējas izvēlēties un ir jāmaksā augstākas cenas. Ir jānodrošina, lai būtu cenas caurskatāmas un lai tiktu nodrošināti bagāžas pārvadājumi. Šajā ziņojumā ir aicināts nodrošināt, lai uh, tiktu biļetes cenās iekļauts visas administratīvās izmaksas, lai cilvēki uzreiz zinātu, cik šī biļete maksās, nevis lai šīs uh, papildus maksas parādās biļetes pirkšanas procesā. Ir jānos, uh, ir noteiktas augstākās robežas bagāžas uh, svarām un citi ierobežojumi ir tāpat jāat jāceļ viena uh, somas uh, noteikums, kas dažkārt tiek ļaunprātīgi izmantots, lai gūtu papildus peļņu uz pasažieru rēķina. Šīs noteikumi dažkārt ļoti negatīvi ietekmē reģionālajās lidostās. Priekšsēdētāji kungs, es uzskatu, ka reģionālās lidostas un satiksmes pakalpojumi ir ļoti svarīgi reģionālās ekonomikas attīstībai un uh, transporta tīklu veiksmīgai darbībai. Komisijai ir aktīvi jārīkojas domājot par patērētāju, pasažieru un uzņēmumu interesēm. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege! Paldies! Bredborna kungam! Tagad eh, būs brīvā mikrofona procedūra, un vispirms došu vārdu Kelija kungam. Tron. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu referentam eh, gandrīz visos punktos. Reģionālajām lidostām neapšaubām ir svarīga loma transporta tīklā, un tās vajadzētu iekļaust TNT eh, tīklā. Mums ir arī jāizvērtē vienas rokas bagāžas vienības noteikums. Ir svarīgi, lai reģionālās lidostas būtu rentablas un ir e, jāizvērtē, kuras reģionālās lidostas varbūt atrodas e, svarīgu ūdens ceļu tuvumā e, un kuras varbūt ekonomiski nav nepieciešamas ir jāsaglabā tās, kuras ir nepieciešamas un jāuzlabo tās, bet taču kādas lid, reģionālās lidostas eh, vairs eh, nav eh, nepieciešamas, tad no tām tās vajadzētu likvidēt. Paldies! Kolīgi Kelija. Paldies! Kelija kungām tagad tikā kundzei vārds. Aviācija reģionālais un faktori importanti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Reģionālā aviācija ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu pilsoņu mobilitāti. Reģionālo lidostu loma ir izšķirīga svarīga reģionu kohēzijas uh, jomā un arī uh, reģionu ekonomiskās un sociālās attīstībā, it īpaši, ja tajos reģionos nav citu transporta veidu. Efektīva reģionālo lidostu darbība var veicināt šo reģionu attīstību un arī turisma attīstību. Bet, diemžēl, šīs uh, lidostas atrodas tālu no pilsētām un tās nav savienotas ar sauszemes transporta tīkliem. Uh, Mēs aicinām, lai komisija prezentētu plānus par uh, mobilitātes uzlabošanu, izmantojot uh, sadarbību starp reģionālām lidostām un pilsētām. Komisijai būtu jānodrošina vadlīnijas šajā jomā, lai nodrošinātu uh, veiksmīgu uh, gaisa uh, Eh, reģionālās gaismas satiksmes attīstību un nodrošināt arī eh, dažādu transporta veidu starpsavienojumus. Jūs paldies tikā kundzei, tagad Ferēras kundzei vārds. Ferēras kungam vārds. E paldies priekšsādātāji reģionālā aviācija un reģionālās lidostas. Uh, tad to visu vajadzētu iekļaut reģionālās attīstības stratēģijā, un tad eh, tas būtu noderīgs eh, instruments, kas eh, stiprinātu šo reģionu izaugsmi. Tomēr jābūt sasaistēji ar citiem transporta līdzekļiem, piemēram, jūras transports un dzelzceļš, tra cilvēku un preču pārvadāšanai. Tas palīdzētu nodrošināt, noteikti jānodrošina ilgtspējas kritēriji Tomēr ļoti bieži šī sektora liberalizācija ir pretrunā ar eh, tirgus noteikumiem. Eh, brīva konkurence ir eh, nu, svēta un tas reizēm attiecas arī uz drošības prasībām. Vēlos arī pievērst uzmanību darba apstākļiem šajā nozerē, kas Eh, kas ļoti bieži eh, pasliktinās, jo sevišķi lēto zemo cenu aviolīniju eh, uzņēmumos. Paldies! Ferreira, Paldies Ferreiras kungam, tagad Paškas kungam vārds. Komisāri. Oh, ah, Priekšsēdētāji. Uh, Eiropā ir pietiekami augsts tehnoloģiskās attīstības līmenis, un mums ir ļoti daudz lidostu un tiek būvēts arvien jaunas, kas ir ļoti atšķirības gan izmēra, gan pakalpojumu ziņā. Ļoti bieži transportēšanu nodrošina arī reģionālās lidostas, kas ir ārkārtīgi svarīgs reģionos. Tas savieno reģionus ar centrālākiem reģioniem. Un tas ļauj uh, sasniegt jaunu dimensiju. Uh, eh, reģion, labi pārvaldītājiem avio pakalpojumiem uh, ir, uh, ja, ir jābūt tiek nodrošinātiem un jāpievērš uzmanību tam, ka reģionālās lidostas ļoti bieži nodrošina uh, uh, citāds pakalpojums nekā lielās lidostas. Uh, un jāņem vērā eh, to eh, īpašais raksturs, kā teica Bredborna kungs, lai nodrošinātu eh, funkcionēšanu nākotnē. Paldies Paškas kungam, tagad Pirkera kungam vārds. Priekšsēdētāji, ar šo ziņojumu Eiropas parlaments norāda uz to, cik ļoti nozīmīgas ir uh, reģionālās lidostas. Tās eh, nodrošina satiksmes mēsklus, un tās arī ir būtiskas ekonomiskajai izaugsmē šajos reģionos un arī visā Eiropas Savienībā. Lai stiprinātu šīs reģionālās lidostas, ir eh, jāpiemin trīs punkti. Pirmkārt, ir jādomā par to pievienošanu e, citiem centriem un galvenajiem satiksmes mezgliem Eiropā. Otrs, reģionālajām lidostām ir uh, jācenšas nodrošināt saiknes savā starpā, un trešais ir jādomā par šo lidostu kapacitāti un par citu lidostu piesaistīšanu kā a, uh, alternatīvus a, uh, satiksmes centrus. Ir jācenšas, lai šīs lidostas nekļūtu par pieminekļiem, vietējiem politiķiem. Ir jānodrošina, lai šīs lidostas būtu pietiekami efektīvas un varētu nodrošināt ekonomisko izaugsmi. Tam ir jābūt prioritātei. Es vēlētos pateikties eh, referentam Bredborna kungam par labo sadarbību. Paldies Pirkera kungām, vār, pa, tagad došu vārdu Prendergasta kundzei. Paldies priekšsēdētāji! četras reģionālās lidostas, kas atrodas manā vēlēšana apgabalā, tā skaitā Korkas un Kerijas lidostas, uh, ir ļoti saistītas ar šo ziņojumu. Tā, tās šis ziņojums skar īpaši spēcīgi. Es uh, piekrītu Kēlī kungam, ka uh, uz lidostām attiecas ļoti daudzi noteikumi, taču lidostas bieži vien ir atkarīgas no mazumtirgotājiem. Uh, Bieži vien lidostas cieš no tā, ka uh, lidotāji uh, pasažieri var braukt tikai ar vienu rokas bagāžu. Tā rezultātā uh, pasažieri vairs lidostās tik daudz neiepērkas. Tāpat arī es gribētu uh, pieminēt uh, īrijas valdības lēmumu attiecībā uz Šenonas lidostu. Es ceru, ka nākotnē šī lidostā piesaistīs vairāk investīciju un nodrošinās arī vairāk darba vietu šajā reģionā, tās ir, tur ir ļoti nepieciešamas. Lielas paldies Prendergastas kundzei, un eh, noslēgumā pēdējā runātāja brīvā mikrofona procedūrā. Pēdējais runātājs būs Nikolešku kungs. Priekšsēdētāja kungs Bredbērna ziņojums ir apsveicams vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir izvirzīta prasība komisijai pārskatīt direktīvu, kas ierobežoja nosacījumus balstoties uz kuriem uh, lidost var saņemt valsts atbalstu. Lidosta kļūst rentabla, ja tā mm, pa, caur to iziet vairāk kā 100 tūkstoši pasažieru gadā. Tālāk, runājot par vienas bagāžas vienības noteikumu, arī šis aspekts ir ļoti svarīgs. Ir jāiekļauj vairākas reģionālās lidostas Eiropas transporta tīklos, uh, tas nāks par labu reģionu ekonomiskai attīstībai, bet man ir zinām iebildumi pret A apsvērumu, kurā ir runa par lidostu atrašanos valstu galvaspilsētu tuvumā, bet ir jau arī citi uh, veidi, kā var definēt reģionālās lidostas. Paldies! Paldies uh, Nikolēsku kungam, līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir beigusies. Un uh, debašu noslēgumā došu vārdu komisāram Deguhtam. Thank you, uh, Mr. Paldies, uh, priekšsādētāji, godāmie deputāti. Es apsveicu Bredbērna kunga ziņojumu par reģionālo lidostu nākotni un gaisa satiksmes pakāpojumiem Eiropas Savienībā. Šis ziņojums ļoti labi papildina komisijas uh, gaisa satiksmes iniciatīvu, kas tika prezentēta pagājušā gada decembrī. Ir eh, jānodrošina, lai lidostas nekļūtu par tādu kā uh, eh, sadursmju avotu, lai tās netraucētu brīvajām debesīm virs Eiropas attīstīties. Galvenās lidostas bieži vien eh, saņem mm, lidostas arī no reģionālajām lidostām. Uh, ir jāatcerās, ka mm, lielās lidostas, mēsklu lidostas ir e, ļoti svarīgi turisma galamērķi. Ir jāatcerās, ka turisms ir ļoti svarīga nozara visā Eiropas Savienībā, tā skaitā reģionos. Es neuzskaitīšu visas prioritātes, kas ir, uz, e, kas ir minētas Bredburna ziņojumā. Komisija pašlaik pārskata uh, valsts palīdzības vadlīnijas, kas ir saistītas ar, ar reģionālajām lidostām un avio pārvadātājiem. Eh, reģionālās lidostas nodrošina kohēziju un eh, saiknēm starp reģioniem noteikti eh, ir būtiska nozīme pārskatīšanā, kas drīzumā tiks veikta. Ir jāatcerās, ka nelegālas subsīdijas rada problēmas ne tikai lidostām, bet arī transporta pārvadātājiem. Mums ir jānodrošina ilgspējīgums Eiropas Savienības uh, gaisa pārvadātāju tirgū. Visi šie aspekti tiks ņemti vērā uh, pārskatīšanā. Bieži vien tiek, tiek minēts uh, noteikums uz vienu bagāžas vienību, kas ir atļauta pasažieriem. Pasažieri bieži vien uh, ir apmulsuši un nezina, kādi noteikumi uz viņiem attiecas. Eh, komisija gatavojas pārskatīt eh, pasažieru regulu, kas tika pieņemta 2004. 2004. gadā. Un mēs noteikti iesaistīsim arī visas interesētās puses šajās konsultācijās. Uh, Ja runa par mazumtirgotājiem reģionālajās lidostās, tad šeit ir runa par um, attiecībām starp uzņēmumiem, proti starp lidostām un mazumtirgotājiem. Ja šeit rodas uh, konkurences problēmas, tad tās, protams, ir jārisina, bet to nevarēs darīt ar uh, regulām, kur būs runa par pasažieru tiesībām. Es uh, komisāra Kalasa vārdā varu apliecināt, ka mēs nevaram, nevēlamies izslēgt no tirgus uh, reģionālās lidostas. Mēs drīzāk vēlamies palielināt to kapacitāti. Gatavojot tiesību aktus, eh, komisija atsakās no konfiskācijām, jo tās negatīvi ietekmēs eh, reģionālos gaisa pakalpojumus. Pavisam drīz šie tiesību akti nonāks arī padomē un parlamentā. Intermodalitāte ir mūsu transporta politikas pamatā. Mēs Atceramies, ka ziņojumā ir aicināts šīs reģionālās lidostas iekļaut visas Eiropas uh, transporta politikā. TNT politikā ir paredzēts, lai šīs lidostas tiktu pievienotas visam transporta tīklam. Taču mums ir jādomā ne tikai par infrastruktūru, mums ir vajadzīgi arī novatorski pakāpojumi, integrētas biļešu sistēmas, uh, dažādas multimodālas, biežu pārdošanas sistēmas un tā tālāk. Es pateicos parlamentam par izrādīto interesi un atbalstu. Komisija zina, ka daži avio pārvadātāji pievieno e, biļetes maksāja dažādas citas piemaksas, piemēram, maksu par kredītkartes izmantošanu. Komisija drīz publicēs e, pārskatu par e, biļešu cenām. Dažas, daži avio pārvadātāji paredz arī iespēju maksāt par velti, par brīvu, tātad neparedz maksu par konkrētu maksām veidu izmantošanu. Dalībvalstu varas iestādēm būtu jāskata, kas ir atļauts saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem. Ir jāatcerās, ka lidostas ir ļoti svarīgas Eiropai, tās ir uh, svarīgas arī izaugsmai ekonomikā. Mēs visi ļoti zinām, cik eh, grūti bieži vien ir nokļā, nokļūt uz attāliem reģioniem, un šīs reģionālās lidostas bieži vien nodrošina ļoti vajadzīgas saiknes. Uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti būtisks sabiedrībai un interesēta sadarboties, lai diskutētu par eh, gaisa pārvadājumu dokumentu paketi, par, pie kuras drīzumā mēs strādāsim. Vēlreiz paldies! Paldies Ligūhta kungam. Līdz ar to diskusijas eh, par šo ziņojumu ir beigušās. Es vēlētos norādīt, ka um, ehm, Brādbona kungs ir iesniegt iesniegts visiem informācijai, eh, ir eh, pieejamas, pieejami arī ziņam varianti visās valodās, rītdien būs balsojums. Un nākamā sanāksme notiks rītdien, sākot no pulkstens deviņiem, darba kārtība visiem ir pieejama. Tā ir atrodama arī eh, parlamenta interneta vietnē. Un tagad eh, vēlu visiem jauku nakts mieru. Paldies!